Bet es tomēr vēlētos eh, mūsu kolēģiem, sevišķi kolēģiem Kašmanam, eh, lielu spēku, un es varu eh, jau tagad pateikt, ka mēs viņu atbalstīsim. Saržģītība, lūdzu, paldies. Ar to mēs noslēdzam debates. Balsojums notiks rīt, pulksten pus 12. Un tagad mēs pāriem pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir. Ziņojums, ko sagatavojas Vilijs Meijers par lūgumu rakstu komitejas darbību 2010. gadā. Un bez kavēšanās dodu vārdu Meijerkungam uz četrām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, komisārkungs, eh, padomas pārstāvkungs. Pirmkārt, es gribētu pateikties visiem deputātiem, visām deputātiem Eh, no lūguma raksta komitejas, kas deva mums iespēju sagatavot šo ziņojumu ar lielu vienprātību. Tīpaši tiem, kuri rakstveidā sagatavoja savus ieteikumus un grozījumus, Vjāra kungam, Bostināra, Vetmana, Salavrakos, Vulana kungiem, eh, jo viņu darbs palīdzēja labāk prezentēt e, parlamentām šo memorandu. Tāpat arī gribu uzteikt e, e, komitejas sekretariā darbu, kas ar savu darbu vienmēr mums ir palīdzējis virzīt darbu uz priekšu. Šajā ziņojumā, kur mēs apspriežam šodien un liksim uz balsojumu rīt, mēs skatījām 2010. gada darbu ar tādu aktivitāšu kalendāru, kas neriņķo ap Eiropas komisijas likumdošanas programmu, bet gan attiecas uz mūsu pilsētu pilsoņu darbu viņu tiesībām iesniegt lūgumu rakstus Eiropas parlamentam. Eh, šīs komisijas eh, eh, griba ir trīskārtē. Pirmkārt, visaptrošajā veidā skatīt lūgumrakstu komitejas darbu 2010. gadā. Otrkārt, pasvītrot lūgumrakstu komitejas lomu un lūgumrakstu lomu, ko īsteno Eiropas pilsoņi, lai varētu nosodīt kopienas noteikumu tiesību pārkāpumus, kas ir būtiski Eiropas pilsoņiem. Un treškārt, īpaši atsaukties uz likumdošanas grozījumiem un izmaiņām, kā pilsoņu iniciatīvu iniciatīva, e, lai tai, e, kurai būtu juridiski saistošs raksturs un pamatiesību hārta, kurai saistošs raksturs. E, kā jau es sacīju, Tika iesniegti, iesniegti daudz lūgumraksti, pāri pa 1600, un pamattemati šajos lūgumrakstos ir apkārtējā vide, pamattiesības, un justīcija. Konstatējot to, ka lielākā daļa lūgumrakstā attiec uz apkārtējo vidi, ir jāveic un jāpieņem attiecīgi pasākumi, lai varētu izvairīties no neatgriezniskiem zaudu, zaudējumiem Eiropas bioloģiskajā daudzveidībā. Visvairāk izmantotās valodas lūgumrakstos ir bijušas vācu, spāņu, angļu, itāļu valoda. Un visvairāk lūgumrakstu ir saņemti no Vācijas, pēc tam Spānijas, Rumānijas, Itālijas un Runājot par valstīm, e, ir notikušas izmaiņas. E, Spānijas iesniegtie e, lūguma raksti pārsniedz no visas Eiropas Savienības iesniegtos, bet aizsako Vācija un Itālija. Runājot pār pieņemšanu Eh, formāts visbiežāk ir internets, kas nomainīs papīra dokumentus, un tāpat arī mēs gribam eh, norādīt trīs izveidošanas misijas, kas izveidot 2010. gadā Velvas upes grīvā attiecībā uz toksiskajiem atkritumiem, kampānijā Itālijā attiecībā uz pilsētu atkritumiem un Forelbergā Austrijā attiecībā uz Eh, nacionālo vides direktīvas ieviešanu. Un par mūsu komitejas attiecībām ar citām institūcijām un citām parlamenta komitejām, eh, tādām kā komisija, padoma un dalībvalstis, ziņojumā tiek aicināts mazināt rieģiešanas laiku un izmeklēšanas laiku no komisijas puses, kā jau mēs to darījām iepriekšējā ziņojumā, ko iesniedza Iturgaikungs attiecībā uz 2009. gadu. Komisijai vajadzētu sagatavot periodisku informāciju par tiem tematiem, kas attiecas uz pārkāpumu procedūram, kas norādīts lūgumrakstos, un mūsu komitejas darbs ir ar ļoti, eh, ļoti labu komunikāciju ar šo eh, institūciju. Tomēr jānorāda dažkārt nevērība attiecībā uz likumdošanas eh, ieviešanu un eh, piemērošanu apkārtējās vīdes ziņā. Tāpat arī Eiropas ombuda paveiktais darbs ir jāuzsver, un mēs gribētu aicināt uz lielāku caurskatāmību lūgumu rakstu ziņā. Noslēgumā gribu sacīt, ka viens no vislielākajiem jaunumiem mūsu komitejā ir Eiropas pilsoņu iniciatīva. Eh, komitejā mēs eh, no pieredzes saprotam, ka mums ir jābūt ļoti eh, tuvu stāvošiem ikvienam no šiem instrumentiem, un tāpēc mēs uzskatām, ka ir nepieciešams uzsākt debati par cilvēku tiesību kartas pie, darbību, ņemot vērā ļoti daudzos eh, saimtos lūgumrakstus. Paldies, Mējer kungs, tālāk komisijas vārdā komisārs Ševčovičs. Like... Paldies, priekšstādātāji kungs. Es gribētu arī no manas puses sirsnīgi pateikties Mājeru kungam par šo ļoti nozīmīgo ziņojumu. Gribu teikt paldies arī komitejai par uh, nozīmīgo darbu. Par trīs jautājumiem gribu runāt. Pirmkārt, sadarbība ar um, komiteju Tas ir nozīmīgs jautājums. Tad arī termiņi, par kuriem tika runāts, un treškārt eh, par lūgumrakstu iesniedzējiem, kuriem ir nepieciešams mūsu atbalsts. Tātad pirmais jautājums - sadarbība ar komiteju. Es gribētu teikt, eh, cienītie deputāti, komisija ir ieinteresēta ļoti cieši sadarboties ar jūsu komiteju un gribam jūs atbalstīt, izskatot lūgumrakstus. Mairkungs um, ziņojumā norāda uz to, ka puse no lūgumrakstiem tiek uh, paziņot par uh, nepieņēmamiem Un domāju, ka šajā eh, jomā situācija jāmaina. Domāju, ka ir nepieciešama, teiksim, labāka sadarbība un ciešāka sadarbība starp komisiju un komiteju, lai mainītu situāciju. No vienas puses mēs izskatām, kādas um, tiesības tieši uh, skar lūgumraksts, tad mēs uh, diskutējam arī par sēdēm, kas seko tieši pēc jautājuma izskatīšanas. Un gribu teikt vēlreiz arī pateic, paldies par ļoti aktīvo uh, darbību Aukens kundzei, Macunī kundzei un arī sekretā, sekretariātam. Bija arī uzklausīšana, uh, kurai saistījās komisijas um, ģenerāla direktorāts, um, kas skata vidas jautājumus, un tā mēs pasvītrojam īpašo nozīmi, kādu piešķiram šiem jautājumiem. Nākošais jautājums ir termiņi un termiņu ieturēšana. Protams, ka mēs varam daudz piemērus šeit minēt, minēt tiem gadījumiem, kad bija kavēšanās, kad termiņi netika ievēroti un tā tālāk. Bet arī šeit mēs varam runāt par pozitīviem piemēriem. Uh, kas īpaši ir pēdējos mēnešos redzami, piemēram, maijā iesniegts lūguma raksts par sākotnējo uh, marķējumu. Tas uh, atbilst arī, mm, piemēram, mm, at, tas ir attiecams arī uz uh, produktiem, uh, kas tiek ražot arī pēc Fugušiems uh, traģēdijas. Arī Iturgais kunga dokumentu esmu. Uh, ar to iepazinies, tas tiks diskutēts vēl līdz gada beigiem. Maierkungs uh, norāda uz to, ka 2013. gadu komisija ir uh, pasludinājusi par Eiropas pilsonības gadu, lai veicinātu um, debates, un šeit jāraugās arī pilsoņu iniciatīvu jautājumu. Jūs zinat, ka šis jautājums var tikt izskatīts, un 1. aprīlis nākošais, kad ir šāds uh, termiņš, uz to jānorāda. Nākošais būtiskais jautājums, kas tiek skatīts um, ziņojumā, ir pamatiesības un pamatiesību hartas īstenošana dalībvalstīs. Bieži vien um, ziņojumā tiek runāts uh, par to, ka lūgumraks tiesniedzējiem ir sarežģīti atsaukties uz uh, šo hartu, jo uh, situācija dažkārt ir sarežģīta un dažkārt uh, jautājumu un lūgumraks temats ir ārpus uh, kopienas pamatiesībām. Lūgumraksta iesniedzējs uh, ir bieži vīlies, ja viņš redz, ka ir vērsies pie nepareizās institūcijas, un tādēļ es domāju, ka tie centieni, uz kuriem norau, norāda ziņojums, proti labāk informēt uh, logumraksta iesniedzējus un iespējams arī labāku tādu um, logumraksta atlasi veikt, ka tas ir ļoti nozīmīgs. Mm, rīt vēl tiks um, balsots un uh, runāts par uh, grozījumiem, un zinām arī, ka Eiropas institūcijas var uzlabot to tēlu. Tas ir nozīmīgi gan Eiropas komisijai, gan arī Eiropas parlamentam. Tādēļ uh, ar lielu nepacietību gaidu diskusijas. Paldies! Ševkoģis kungs, paldies. Mēs tagad pāriem pie runātēm grupu vārdā. Jāra kungs no tautas partijas eh, uz divām minūtēm. Paldies priekšādātāji, cienējamie kolēģi. Sirdnieks paldies referentam par lielisko ziņojumu. Un eh, lūgumrakstu komitejā eh, pilsoņi var iesniegt uh, savus lūgumus par pārkāpumiem vai arī pievērst uzmanību savām tiesībām. Un tā mēs deputāti e, no pirmavotiem uzzinām, kāda Eiropas Savienības likumdošana kā tie tikmē cilvēku dzīvi. Līdz ar to lūguma rakstu komiteja ir viens no svarīgākajiem un konkrētākajām tiesībām cilvēkiem uh, Eiropā, un lūguma rakstu skaits parāda, ka cilvēki arī prot izmantot uh, šo iespēju. 2009. gadā es prasīju, lai mēs savas iekšējās procedūras uzlabotu, it īpaši uh, tajā jomā, kas neatiecas lūguma rakstiem, tas mums ir izdevies eh, visiem deputātiem lūguma rakstu pārvaldīšanā. Eh, es gribētu sirsnīgi pateikties par uzlabojumiem, kas ir panākti, un mēs arī turpināsim strādāt pie tā, lai cilvēks saņemtu ātru un eh, pareizi atbild uz savam uh, lūgumiem. Par vidas tiesībām. Es domāju, ka divas lietas šeit vēl vajadzētu uzlabot. Pirmkārt, mums ir vajadzīga labāka saziņa starp komisiju un dalību valstīm. Bieži informācija ir nepilnīga un nav aktuāla. Pie tā parasti ir vainīga tāda dalībvalsts atturīga informācijas politika. Komisija godprātīgi cenšas kaut ko darīt, Otrakārt, tieši raugoties uz uh, sūdzībām, uh, lūgumiem, uh, tas ļoti ilgstošos vidas procesos, mums ir vajadzīga iespēja iejaukties arī plānošanas fāzē, nevis vienkārši procedūras beigās, vai arī vēl sliktāka situācija, ka par daudziem lūguma rakstiem tiek diskutēts tikai tad, kad kaut kas jau ir uzcelts, un mēs konstatējam, ka tas ir pret pastāvošām tiesiem, bet kaut kāda celtne jau ir uzbūvēta, un tad ir ļoti sarežģīti vēl labot lietas. Noslēgumā es gribētu vēlreiz atgādināt eh, par pilsoņu iniciatīvu, kas tika pieņemta šajā gadā, un eh, pilsoņi nākotnē ar tās palīdzību varēs aktīvi piedalīties politiskajā lēmumu risināšanā. Man liekas, ka ir eh, noteikti nepieciešams, ka lūgumrakstu komiteja, kā vienīgai īstajai iedzīvotāji komitejai tiktu pienāktos īsta loma. Jārkungs, paldies uz pusotru minūti. Bostināru kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Komisijas vicepriekšsēdētāji, komisāri. Kolēģi, es gribētu vispirms eh, norādīt vēlreiz uz to, cik svarīga un īpaša ir lūguma rakstu komiteja. Tā aizstāv Eiropas iedzīvotāju tiesības un aizsardzību tādā gadījumā, ja kāda iestāde tās ir pārkāpusi, vai arī eh, vai nu valsts vai kāda Eiropas institūcija to ir pārkāpušas. Mēs Eiropas eh, deputāti, kas esam vēlēti, mums ir eh, pienākums un arī tiesības aizsargāt eh, Eiropas iedzīvotāju tiesības. Divi aspekti man ir svarīgi šodienas debatēs un arī māja ir ziņojumā. Pirmkārt, es ļoti nožēloju, ka neraugoties uz eh, daudzajiem lūgumu rakstu skaitu un neraugoties uz pamatīsim hartas rupjiem pārkāpumiem, Eiropas komisija saka, ka tā vai nu to noraida Uh, kaut ko uzsākt un darīt, vai arī tā atrunājuši, lai neko nedarītu. Es gribētu atgādināt gadījumu, kas notika Ungārijā. Uh, komisija teica, ka pamatiesība hārta ir tiesiski saistoša, bet, uh, acīm redzot, uh, Komisija to vienkārši nesaprata. Tālāk par vidas tiesībām, kopienas tiesībām. Komisijai vajadzētu stingrāk kontrolēt un vajadzētu aktīvi rīkoties, lai nodrošinātu, ka šī likumdošanas eh, akti tiek īstenoti, proti visās dalību valstu likuma normās. Un tas ir jānodrošina visā projekta laika gaitā, un ne jau tikai pēc tam, kad projekti ir īstenoti. Gribētu Eiropas komisiju pievērstos uzmanību Rošē Montāna lielo projektu Rumānijā. Gribētu vēlreiz pateikt paldies kolēģim Maieram par lielisko sadarbību, kā arī eh, pārējiem komitejas locekļiem. Paldies! Paldies, Aukens kundze, tagad. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies komisāram Šefkovičam un Viliem Eiram par paveikto darbu. Es negribētu atkārtot to, ko citi jau sacīja iepriekš. Es lielākajai daļai sacītā piekrītu, bet gribētu sacīt komisāram, ka ir eh, problēma tā, ka jūs nedomājat, ka cilvēktiesības būtu tik nozīmīgas. Mēs komitē dzirdējām, ka Kopenhāgenes kritērija būtu tādi, kur, ko varētu mobilizēt tikai uh, tad, kad jūs kļūst par Eiropas Savienības dalību valsti, bet tas ir nevisai labi tic, ticamībai. Bet es gribētu izmantot savu runas laiku pirmkārt, lai aprakstītu tos, uh, tos uh, trūcīgos noteikumus, kā tiek piešķirta parlamenta puses mūsu komiteja. Tad, kad mēs ar pilsoņiem runājam par viņu tiesībām, mēs runājam par pilsoņu tiesībām nepārtraukti, bet tad, kad ir jāķers pie darbiem, tad apstākļi ir samērā nožēlojami. Tīmekļa vietne ir e, ļoti trūcīga, E, tur ir grūti orientēties, protams, jūs atsījāt, ka var iesniegt sūdzību, sūdzību elektroniski, tas ir ļoti labi, taču mums ir nepieciešams vairāk resursu, lai mēs varētu veikt paši savu izmeklēšanu attiecībā uz šiem lūgumrakstiem. Protams, komisija ir jāveic savas darbs, bet mums ir visiem ir jāsako šiem lūgumrakstiem. E, pilsoņiem ir savas tiesības, kas izklāstīts līgumos iesniegt lūgumrakstus. Un vēl divi jautājumi, ko es gribu pieminēt. Es eh, nedomāju, ka mēs tiekam pietiekam augstā līmenā skatīti, mēs esam kā otrā ranga komitejā. Ļoti bieži deputāti nevar īstenot savu darbu mūsu komitejā, un tas ir um, nelādzīgs signāls mūsu pilsoņiem. Un visbeidzot, gribu sacīt to, ka eh, komitejas nosaukums ir ļoti grūti saprotams dāņiem, zviedriem, somiem. Tā ir tāds vecs uh, vārds, lūguma rakstu vārds, un neviens īsti nesaprot uh, šajās valstīs, ko tas nozīmē. Es gribētu, lai komisija tiktu nosaukta attiecīgi, lai saprastu, ka tas skata pilsoņu sūdzības. Paldies! Nākošais runātājs Helmerkungs. Have... Priekšsēdētāji, man ir tikai viena problēma ar šo visādi citādi lielisko ziņojumu. Tur netiek minēta problēma, kas ir radījusies lielā lielāko lūgumu rakstu skaitu pēdējo gadu gaitā, un tā ir Spānijas īpašuma tiesību lieta. Simtiem Eiropas pilsoņu no daudzām valstīm ir ieguldījuši savu dzīves ietaupījumus, lai iegūtu īpašumu Spānijā, lai saņemtu eh, uz eh, paklājiņa paziņojumu par izraidīšanu un buldozeru mājas priekšā. Spānija ir jārisina šis jautājums, tā neatzīst eh, īpašumtiesības Eiropas Eiropas pilsoņiem tā izaicina e, tiesiskumu un tā padara par nonsens cilvēktiesības. Tas ir skandāls un tas parāda ne tikai lūgumrakstu komitejas e, nespēju, bet gan arī šī parlamenta un Eiropas Savienības nespēju turēt pilsoņiem dotos solījumus. Bostināra kungs sūdzējās, ka komisija nav gan aktīva skatot šos cilvēktiesību pārkāpumus. Un šajā gadījumā tas attiecas uz e, manis minēto gadījumu. Es gribētu komisiju uz uzstāt, lai šī problēma tiktu atrisināta un atrisināta maksimāli drīz. Paldies, Helmer kungs! Nākošais runātājs uz pusotru minūti - Salvini. Grazie, prezidente. Paldies, priekšādātājiem. Es gribētu teikt paldies par uh, ziņojumu, par kuru mēs rīt balsosim, bet es domāju, ka debatas institūcijās ir tik ļoti attālinātas no Eiropas pilsoņu ikdienas dzīves, no 500 miljoniem iedzīvotāju. Uh, un pagājušajā gadā m, mm, vairāk nekā tūkstoši eh, mm, petīciju eh, eh, lūgumraksts netika atrisinā. Tas nozīmē, ka šis instruments gan drīz vai nemaz nav pazīstams, vai tas ir efektīvs, vai tas ir noderīgs, cik mēs redzam, cik daudz simtiem lūgumrakstu pagājušajos gados vēl vispār nav pabeigtas, noslēgtas. Es redzēju, ka pagājušajā gadā komiteja devās uz Neapoli un uh, Tur jau nevajag lūguma rakstu komentēt, bet drīzāk tādu kā brīnumu, lai vispār atrisināt lietas. Tas, kas ir pozitīvi, ir, ka mums ir iniciatīva tiesības miljoniem iedzīvotāju un var tiešām virzīt uz priekšu savas lūgumas, bet ļoti žēl, ka ir uh, ja Eiropieši visi kopā kaut ko par, paraksta, eh, par kaut ko tādu, ko, par, par ko parlaments jau ir debatējis, eh, un ko mēs esam pieņēmuši, un proti par jautājumu, ka parlaments, Eiropas parlaments vienlaikus strādā Strasbūrā un Briselē, tad eh, mēs redzam, cik tālu mēs esam no iedzīvotājiem. Ekonomiskās krīzes laikā tik daudz tiek taupīts Itālijā, Spānijā, un ja mēs redzam, cik milzīgas izmaksas ir nevajadzīgas, 100 miljonu eiro tiek tērēti, braukājot no Briseles uz Strasbūru, tur nav neviens lūguma raksts. Un, uh, tur ne, ne ar kādu instrumentu to nevar atrisināt, un tā tautas grib to atrisināt. Es zinu arī, ka droši vien tādā veidā Eiropas institūcijas uh, nekādā veidā nesniegs atbildi Eiropas iedzīvotājiem. Nākamā runātāja Vertmanis kundze, jā, paldies. Uh, šis uh, gada ziņojums uh, uh, vispirms parāda tiesības un likuma normas. Un, uh, tas balstās uz 2009. gadu, 2008. gadu skaitļiem. Uh, Tas nav tieši saistīts ar uh, kolēģi Mājeru, ko es augstu vērtēju, uh, bet uh, fakti vienkārši neļauj šeit teikt neko citu. Uh, Eh, valstis ir tās pašas, skaitļi līdzīgi, gadiem ilgi lieli, eh, liels skaits lūgumu rakstu parāda, ka tīpaši vidas jomā netiek īstenotas Eiropas Savienības normas pilnā eh, jomā. Varbūt, ka ir laiks pārdomāt par likumdošanu šajā domā un par pārkāpumiem Eiropas Savienības tiesības, ko ar tiem darīt. Uh, Eh, un ir nepieciešams arī vairāk šādas eh, Eiropas komisijas vadlīnijas vai arī kontroli no komitejas puses, aktīvi sadarboties ar komisiju un padomi atzinumu formā. Šeit var darboties, kaut arī eh, padomu bieži vien nemaz nav klāt komitejas sēdēs. Un mums definitīvi ir vajadzīgs padomu par to, kāds ir mūsu darba veids, mūsu darbu aizkavē, ja tās rezultātus īstenībā neatbalsta tādēļ, ka lēmumiem nesako darbi. Uh, un eh, jauno lūgumu rakstu eh, mazākais skaits, tāpēc būtu ir eh, jā, pareizi, bet mazāks skaits tas varētu nozīmēt to, ka Eiropas pilsoņi lūgumu rakstu tiesības, tiesībās Eiropas senēšu līmenī vairs nesaskata tādu sev vēlamu ceļu. Es atbalstu to, kas pasīca ziņojumā, bez jebkādiem iebildumiem. Paldies, Vertmanis kundze. Jā, palabrā! Un tālāk mēs pārējām pie pāriem runātājiem. Nākošais runātājs Mārconī kundze. Ingrāt. Paldies, priekšsēdētāji. Sešdien gribētu pateikties arī komisāram Ševkovičam, kolēģim Maier kungam par to darbu, ko viņi ir veikuši. Šis ziņojums, kā jau katru gadu, ir ziņojums, kas sniedz pārskatu par darbu, kas ir veikts eh, pagājušajā gadā. Tas noteikti ir ziņojums, kas konstatē faktus par kritiku kas pamatojas arī ieteikumos, ir īpaši Vetmanas kundzes izteiktā kritika. Viņa teica, ka arī temāti atkārtojas, un īstenībā tas no Eiropas komisijas puses nav vērojama efektīva darbība par vidas jautājumiem, kas atkal un atkal parādās mūsu komitejā kur pilsoņi iesniedz lūgumus un sūdzības par vidas tiesību neievērošanu. Mēs vēlamies šajā plenārsēdē ar mūsu ziņojumu aicināt komisiju aktīvi iejaukties un atrisināt to, ko Eiropas Savienība liek pie kauna staba. Ir arī būtiski fakti šajā gadā. Svarīgākais jau uh, to nosauc kolēģi, proti regulas eh, pieņemšana par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Tā ir iniciatīva, kas pilsoņiem dod likumdošanas uh, iespējas. Tas nav tā, kā teica kolēģis Salvīnē, kur esot tikai lūguma raksti, ko iestājiet daudzi pilsoņi. Tas patiešām ir likumdošanas spēku, un tas ir ļoti būtiski. Par pilsoņu iniciatīvu. Lūguma rakstu komiteja ir prasījusi arī lomu procedūrā, kas ir paredzēta, lai mēs eh, varētu uzklausīt pilsoņus. Kā to dara, eh, kad ir eh, vienošanās komisāru Ševkoviču un citiem. Uh, Es ceru, ka mēs varēsim turpināt strādāt komitejā tādā pašā veidā. Es domāju, ka ļoti būtiski un pamatoti drusku savādāk paraudzīties uz pamatiesību hārtas e, eh, problēmām un to pārbaudīt. Par to arī runāt ziņojumā. Tas ir jautājums, kurā lūgumrakstu komiteja kopā ar komisiju 6. oktobrī ir ieplānojis semināru kurā būs klāt eh, pārstāvi no augstskolām un zinātnieki un sniegs atbildes, kas būs tā kā vadlīnija mums. Vēl gribētu atsaukties uz uh, kolēģi Salvīnie teikto. Es nedomāju, ka lūguma rakstu komiteja uh, viena pat varēs atrisināt uh, pilsoņu problēmas, bet uh, tur var prasīt, pieprasīt demokrātiju. Tas ir nepieciešama tādēļ, lai mēs varētu veidot politisku Eiropu. Mācāvnieka un zepaldies. Nākošais Kašman kungs uz pusotru minūti. Paldies priekšsēdētājiem. Es apsveicu šo logumu rakstu komiteju ziņojumu par 2010. gadu darbu un it īpaši gribu uzteikt sekretariāta un Davida Lova darbu, kurš skatīja tūkstošiem logumu rakstu, kas apstiprina to, cik šī sistēma ir veiksmīga. Es gribu pasvītrot arī labo sadarbību ar Eiropas ombudu un pieaugušo sadarbību ar komisiju, tīpaši ar komisāru Redingu, kura vienmēr ir bijusi klātesoša komitejā. Tāpat arī grib pasvietrot to, cik pamatiesība harta ir nozīmīga. Tā eh, šobrīd ir spēkā un mums ir aizvien jāizstrādā savā darbā. Taču es varu tikai paust nožēlu pār šīs kārtas eh, ieviešamības eh, robežas, piemēram, attiecībā Spānijas zemes īpašumiem un jurid, Tas ir skandāls, kurš eh, ir sācies jau 2004. gadā, Helmāra kungs to pasvītroja, tomēr eh, tad, kad vienīgais risinājums tam ir ar Spānijas valdību, eh, šis jautājums nebūtu jāskata Eiropas komisijā vai es, padu, padomē. Tāpat arī īpašumtiesības ir būtiskas tādās valstīs kā Bulgārija, Kipra un citās, un mums ir nepieciešams šos jautājumus sakārtot. Es domāju, ka mums ir nepieciešams veidot augsta līmeņa semināru vai komisiju par īpašumtiesību jautājumiem un īpašumu pirkšanu citās valstīs un pie tā ir jāstrādā nekavējoties, ja mēs vēlamies informēt un aizsargāt savus pilsoņus tagad un nākotnē. Paldies, Kašman kungs, nākošais runātājs uz divām minūtēm eh, - Būlānu kungs. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšstādātāja kungs. Paldies referentam Meijer kungam un eh, Dažkārt kolēģi izsaka kritisks vārdus, bet jāsaka par šo 2010. gada lūgumrakstu komitejas darbības ziņojumu runājot, jāsaka, tā ir ļoti ies, laba iespēja runāt par lūgumrakstu komiteju, jo tā ir iespēja tieši diskutēt ar pilsoņiem un viņi var tieši iesaistīties mūsu diskusijās. Uh, Mums ir ļoti plašas zināšanas, un tas dod um, īpaši cieši veidot attiecības ar pilsoņiem. Visi tie lūgumrakstu sastādītāji, kas vēršas parlamentā un lūgumrakstu komitejā, uh, attīsta dialogu. Dažkārt um, izskatīšanas termiņi ir um, ilgi, bet uh, šī komiteja burtiski iemieso Eiropu tādai, kādai tai vajadzētu būt. Tā mēģina rast risinājums un aizstāvēt pilsoņus. Tiemžēl Iedarbības uh, iespējas ir ierobežotas, piemēram, vides projektos, tādos gadījumos, kad projekti praktiski ir gandrīz vai pabeigti tiek izskatīti konkrēti jautājumi, piemēram, bērnu tiesības šķiršanās gadījumos vai ģimenes tiesības, un mēs par šiem jautājumiem vēlreiz rīkosim uzklausīšanas novembrī. Es aicinu dot mums arī visu nepieciešamo informāciju, gribu pateikties arī komisijai par izpētes darbiem un arī par dažkārt labojumiem. Un par to, ka tā patiesi mēģina atrast risinājums un rast arī patiesību. Mēs gribam arī uh, veicināt uh, mediātoru darbu un aicināt pilsoņus. Biežāk uh, vērsties arī pie mums. Mūsu loma, uh, kā jūsu ievēlētiem uh, pārstāvjiem, ir uh, respektēt un aizstāvēt jūsu tiesības. Paldies! Bulāna kungs, paldies! Uz vienu minūti Flāšikovs kundze. Esam veľmi rada, že ste pri tejto Cienītais uh, komisāra kungs, esmu ļoti iepriecināta par to, ka esat šeit zālē, jo esat uh, um, pazīstams kā ļoti atvērts un um, šajos jautājumos aktīvs cilvēks. Daudzi lūgumrakstu iesniedzēji vēršas uh, parlamentā un runā par um, lēmēm, kas ir pieņemti uh, konkrētajās dalībvalstīs, un bieži vien tiek runāts par to, ka uh, lēmumi dalībvalstīs tiek pieņemti pretrunā ar EES um, normām. Ja mēs konstatējam pārkāpums, uh, tad uh, izskatām tos, un mēs vēlamies arī šo uzticību, ko pilsoņi mums sniedz, uh, uzturēt. Mēs vēlamies pilsoņus informēt. Bieži vien ir tāda gadījuma, kad uh, lūguma raksti. Iesniedzēji, lūguma raksta iesniedzēji jauc valsts un EES e, tiesības un arī neizlabi in, ir informēti par institūcijām. Mums jāatsaka um, šādu uh, bet lūgumraksta iesniedzējiem, bet domāju, ka mums ir labāk jāinformē pilsoņi par kompetencēm un par to, ko dara parlaments un ko visu var sasniegt. Paldies! Paldies, Lašikovs kundze. Mēs pāriem pie brīvā mikrofona uz vienu minūti Bačesku kundze. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. Aș dori și eu să-l felicit. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu no manas puses eh, kolēģim Maieram izteikt eh, paldies par šo ziņojumu. Ieteikums es atbalstu, ko viņš ir izvirzījis eh, Lūgumrakstu komitejai nākotnes darbam. Es gribētu pievērst jūsu uzmanību svarīgai problēmai, proti ka pilsoņiem nav pietiekama informācija par šīs komitejas darbu. 2010. gadā lūgumrakstu skaits ir samazinājies Daudzas tika, diemžēl, atzītas par nederīgām liekumiem. Parlamentam ir vajadzīga daudz lielāka caurskatāmība un ļoti lielā mērā to nodrošina tieši lūguma rakstu komitē. Tādēļ mums ir nepieciešama pasākuma, kā veicināt pilsoņu iniciatīvas Eiropā. Tādā veidā varētu nodrošināt, ka arī nākotnes likumdošanas priekšlikumi būtu tādi, ka tie vairāk atbalstītu pilsoņu intereses. Svarīgi ir arī pamatiesību hārtas īstenošana Eiropas Savienībā. Uh, jo tas tiešā veidā ietekmē pilsoņus. Un eh, tādā veidā var pārbaudīt eh, likuma kopienas, kopības eh, darbošanos, lai uzlabotu pilsoņu dzīvi Eiropā. Paldies, Magīnes skundzes, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Kā deputāti, kas ir, ir izstājusies no lūguma rakstu komitejas, gribētu pateikties eh, saviem kol kolēģiem šajā komitejā un sekretariātam Un ļoti svarīgi ir vērst uzmanību uz gūtiem panākumiem. Manā laikā mēs eh, panācām to, ka apvienoto karalistas valdība izmaksās eh, kompensācijas tiem pilsoņiem, kam bija šīs īpašuma problēmas. Tāpat arī par īpašuma tiesībām runājot, es gribētu atbalstīt ka Maikla Kašmana aicinājumu, ka jāveido kāda iniciatīva pil attiecībās pilsoņiem, kur iegādājas īpašums citās dalībvalstīs. Es vēlos e, brīdināt, ka viņi nav, netiek aizsargāti kā Eiropas Savienības pilsoņiem. Mēs parlamentā runājam par vairāk Eiropas, un varbūt šī ir viena no jomām, kur ir jāveido vairāk Eiropas mūsu juridiskajā sistēmā un attiecībā uz īpašumu. Paldies! Paldies, Magienes kundze! Un Tagad mēs dodam vārdu komisāram Šefkovičam. Paldies, priekšsādātāji kungs. Es gribētu teikt paldies arī deputātiem un teikt paldies par lūgumrakstu komitejas ļoti labo darbu. Ja atļausiet, tad komentēšu pāris no runātāju teiktajiem. Jūs zināt, ka komisija ir līgumu uh, izpildes uzraudzības institūcija. Mums ir jāorientējas īpaši uh, precīzi uz uh, likumdošanas aktiem. Katrs dokuments, ko pieņemam, uh, to var arī apstrīdēt uh, Eiropas kopienu tiesā. Un dažkārt jūs domājat, ka mēs varbūt pārāk piesardzīgi rīkojamies, bet mēs mēģinam um, korekti pielietot uh, likumus, jo tieši tādēļ mēs arī uh, esam, tādēļ strādājam. Mēs gribam uh, strādāt, nu, pilnīgi precīzi un dodot uh, tādu, sniedzot labu paraugu. Lūgumrakstu iesniedzēju dažkārt eh, sūdzas, ka viņi eh, nav pietiekami labi informēti. Jārkungs eh, teica, ka informācija jāuzlabo īpaši sarežģītas likumdošanas gadījumos. Piemēram, tas ir tad, kad tiek pieņemta likumdošanas akti par vidi, un tas ir tas, ko mēs arī ļoti augstu vērtējam. Maconī kundze, Alken kundze uh, uh, piedalīsies seminārā par vidas jautājumiem. Mēs gribam veicināt apziņu un pilsoņu uzmanību pievērst šādiem ļoti nozīmīgiem normatīviem aktiem. Tagad vēl viens jautājums, par kuru vairāk kārt tika uh, runāts, ko uzsver vairāki deputāti. Tas ir jautājums par pamattiesībām. Mums ir uh, jāievēro likumi, pamattiesību harta nevar tikt uh, skatīta ārpus ES e normatīvajām lo, uh, normām, un uh, tas jāatzīst arī likumrakstu iesniedzējiem. Un balstoties uz tādu kopēju darbu, mēs uh, organizēsim uh, īpašu konferenci par pamatiesību hartas īstenošanu. Tas notiks oktobrī, un šādi mēs arī veicināsim apziņu un skatīsimies, uh, ko varam īstenot un kā jauno hartu var uh, labāk īstenot un uh, labāk rīkoties visos institūciju uh, kontekstos. Nākošais punkts - pilsoņu iniciatīva. Ļoti cieši esmu sadarbojies ar Maconī kundzi un visu lūgumu rakstu komiteju. Mēs esam cieši diskutējuši ar visiem ar referentiem, ne un referentiem. Pilsoņu iniciatīva ir ļoti nozīmīga Eiropai un Eiropas pilsoņiem. Mēs sasniedzām kompromisu. Uh, Mēs teicām, ka uzklausīšana var noteikt Eiropas parlamentā, jo arī komisijas viedoklis ir tāds, ka ir ļoti nozīmīgi, lai parlamentārās iespējas tiktu izmantošanas uzklausīšanā un lai šie jautājumi tiktu skatīti e, parlamentā. Lūgumrakstu komiteja tiek iesaistīta, bet, nu, protams, tie ir arī parlamenta iekšēji jautājumi, e, lemjot par to, kā pilsoņu iniciatīvas tiek skatīts parlamentā un komitejās. Paldies! Komisāra kungs, paldies. Mieru kungs, noslēguma vārds jums. Jā, priekšsēdētāji, mēģināšu to paveikt. Es domāju, ka debatēs mēs redzējām lielākās bāžas kopā uz lūguma rakstu komiteju pirmkārt, un atkārtoti mēs eh, runājam par to, cik nepieciešams pacelt prasības līmenī. Uh, pārskatīt visus pasākums, kas var apdraudēt bioloģisko daudzveidību Eiropas Savienības līmenī. Uh, gribu atkārtot, ka vēl, vēlreiz, kā tad, kad dokumenti tiek eh, iesniegti, skatīti, e, izskatīti, paiet tik daudz laika, ka pa šo laiku krieti var tikt apdraudēta bioloģiskā daudzveidība. Eh, tad, kad beidzot tiek saņemts, mm, saņemts lēmums no tiesas vai. E, E, uzdevums rīkoties, tad jau bieži vien ir par vēlu. Tāpēc mums ir nepieciešams šeit sadarboties ar dalībvalstīm, un mums jārīkojas arī no parlamentas e, puses daudz apņēmīgāk. Otrkārt, ļoti lielas bāžas ir, ir par to, ka š, šī komiteja ir tā, kas vislabāk var sekot pilsoniskai iniciatīvai, kas ir ļoti nozīmīga iniciatīva, lai dotu iespēju Eiropas pilsoņiem iesniegt uh, lūgumrakstus, iesniegt uh, likumdošanas ieteikumus iniciatīvas parlamentam un tāpat arī bažas, kas izskanēja attiecībā uz īpašumtiesībām. Eh, mēs uh, gan uh, negribējām pie, eh, skatīt pilnīgi visas aktivitātes, bet eh, tomēr mūsuprāt, juridisko instrumentu trūkums ir jāatrisina, un tāpēc ir nepieciešams organizēt debates, lai tik tiešām būtu mūsu rīcībā piemērot juridiski instrumenti, lai mēs varētu garantēt uh, to, ka tie eh, vienādi tiek piemērota dalība valstīs Eiropas Savienībā. Un es gribētu pateikties par sadarbību visiem kolēģiem, atkārtojot savus pateicības vārdus Eh, sekretariātam un noslēgumā gribu sacīt, ka rīt eh, nu, mēs varēsim veiksmīgi nobalsot par šo ziņojumu un 2011. gadā mēs neatgriezīsimies pie jau paustajām bažām par to, ka ir jāsamazina lūgumrakstu skatīšanās laiks. Paldies, Mejerkungs, ar to mēs noslēdzam šo darba kārtības punktu. Eh, balsojums notiks rīt pulksten plus 12.